skaidrojumiem, bet tie acīm redzot tiks iesniegt rakstiski. Ar to mēs arī esam izsmēluši šo punktu. Protokols tiks iesniegts parlamentam nākamās eh, darba sesijas sākumā. Ja